Oreste Rossi šeit ir eh, referents, un kā pirmajam došu viņam arī vārdu. Lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji. Tātad šeit ir runa par Trans-Eiropas telekomunikāciju tīkliem un par šī lēmuma atcelšanu. par kuru ir runa šajā tekstā. Tas ir ļoti labi sagatavots teksts. Te ir īpaši izcelta nepieciešamība nodrošināt internetu visiem. Te ir runa par uh, Eiropas uh, tīklu nodrošināšanu, tāpat arī runa par tiešsaistes uh, veselības nodrošināšanu. Un tāpat arī runa par cilvēkiem ar uh, ierobežot mobilitāti, un būtu ļoti labi, ja Eiropas uh, kopējā veselības aprūpas sistēma tiktu apkopota vienā tīklā. Tas nozīmē, ka varētu piekļūt pacientu datiem uh, reāla laikā. Esam saņēmuši arī konkrētu priekšlikumu, saskaņā ar kuru Eiropas pacienti var izvēlēties savu apdrošinātāju valsti. Uh, Tādējādi šāda piekļuva datiem būtu ļoti nozīmīga. Esmu iesniedzis vairākus grozījumus. Visi šie grozījumi uh, atbalsta manis tikko minēto viedokli, taču, protams, ir jūtama arī tāda kā spriedze no komisijas puses, proti, kā mums ir jāskatās uz šiem nododami, nododamajiem datiem, ir vajadzīgs vienots standārts gan datiem, gan arī elektroniskajiem dokumentiem. Šeit runa, protams, ir par sensitīviem datiem, līdz ar to interpretācijas var atšķirties. Mums ir īpaši jāizskata arī veselības aprūpes sistēmas un slimnīcu struktūras. Iespējams, ka ir jāievieš konkrēti kodi e, dalība valstīs tā, lai šos e, datus varētu lasīt eh, vienoti. Uh, lai varētu saprast, par kādām slimībām tieši ir runa. Ja varādās eh, nelielas nianses, tad tās var novest pie ļoti atšķirīgām interpretācijām. Mums ir eh, vajadzīgi vienoti Eiropas identifikācijas kodi, tā lai eh, pilsoņi un arī uzņēmumi varētu izmantot eh, šos eh, kodus eh, savās savstarpējās attiecībās. Tātad mums ir vajadzīgas arī kopējas vadlīnijas, kas attiektos uz visām dalībvalstīm. Manuprāt, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir lūkāts. Šeit es atsaucos uz komisijas pilnvarošanu pieņemt deleģētos aktus, lai uh, pieņemtu vai grozītu pielikumus. Mēs uzskatām, ka piemērotāk būtu izmantot eh, parasto likumdošanas procedūru. Tāpēc ir iesniegti vairāki grozījumi, tos esmu iesniedzis es, un te būtu runa par eh, deleģētu aktu pieņemšanas kārtības grozīšanu. Vēlētos vēlreiz atkārtot, ka īsnībā manis minētais atbilst komisijas priekšlikumiem. Komisija ir nākusi klajā ar vairākiem grozījumiem, kas attiektos uz deleģētajiem aktiem un arī uz kopējām vadlīnijām visās dalībvalstīs. Paldies! Lielas paldies Orestam Rosī, referentam, un tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Un pirmais Eh, no Tautas partijas grupas Antonēs Kokungs. Lūdzu. Ședin. Cunze, să atvenesc. Adevăr, eh, eh, instrumentul financiar adoptat de către Comisie are potențialul de a rezolva o problemă. Paldies. Šādai tehnoloģijai būtu iespēja atrisināt problēmas, un tas varētu stiprināt infrastruktūru. Šobrīd investīcijas šādā sistēmā uh, ir tāpēc, ka nav vēl konkurence un uh, nav attīstīta šāda veida pakalpojuma un tie nav savietojami, tāpēc, ka tehniskie risinājumi bieži vien ir fragmentēti. Struktūra fondu izmantošana un uh, konkurence un inovācija izmantošana digitālajiem pakalpojumiem ar pilotu projektiem šādā jomā nav iespējams panākt kritisko masu, kas būtu nepieciešama, lai varētu uh, digitālos pakalpojumus tā plaši izpratīt no kopējā budžeta 9,2 miljārdi tīkliem un pakalpojumiem digitālajā jomā, bet eh, nepieciešamības ir apmēram 270 miljārdi eiro, tāpēc mēs domājam, ka šo mehānismu vajadzētu uztvert kā tādu papildus mehānismu, lai stimulētu uh, publiskās un uh, privātās investīcijas, un šāda veida sadarbība varētu būt labs veids, kā nodrošināt piekļuvi šādiem uh, plašiem pakalpojumiem, tīpaši lauku apdzīvoties reģionos. Runājot par infrastruktūru, finanšu atbalsts jāvērš uz madiem, maziem vidējiem uzņēmumiem, kur ieguldītāji paši nespēja varbūt ieguldīt zemās atdeves pēc. Ir svarīgi, lai šis finansiālais atbalsts nenovestu pie konkurences uh, kropļojumiem. Jāievieš nediskriminējoša politika, jāsamazina šīs es, esošās atšķirības starp esošiem operātoriem un jaunajiem. Uh, it īpaši attiecībā uz augst, uz liela ātruma interneta infrastruktūras izmantošanu. Mēs uzskatām, ka projekti, kas saņems finansējumu, tiem būtu jābūt tehnoloģiski neitrāliem. Šis princips ir svarīgs atvērtam tīklam, un mums nepieciešams vairāk informācijas par jaunu instrumentu izmantošanu un attiecīgi par eh, sviras efektu. Nepieciešama laba koordinācija kādus, kādu finansējumu nodrošina e, šī regula un citas iniciatīvas, lai mēs izvairītos no darba pārklāšanās vai no tā, ka kaut kāds aspekts ir izlaists. Būtiski ir tas, lai mazāk attīstīti reģioni varētu izmantot e, struktūra fondus un arī kohēzijas fondus. Tāpat arī, ka uh, serviciilor digitāli CF uh, liela ātruma internetam un uh, digitāliem pakalpojumiem. E-pārvaldības pakalpojumos komisija ir iekļāvusi arī e-veselības pakalpojumus, un uh, uh mēs īpaši atbalstam 12, 13, 14 grozījumu, jo mēs apzināmies, ka pielietojumi veselības jomā ir arvien svarīgāki medicīnā. Tomēr ir jāsaņem vēl skaidrojumi par kritērijiem, uh, kādus ir paredzēts noteikt šīm interešu jomām. Manuprāt, būtu interesanti uzzināt, kāpēc komisija neparedzēja arī e-vidi, jo informācijas apmaiņa e-vidē tam jau ir vēstur zinām Eiropas Savienībā. Runāt par komisijas kompetenci pilnvaras ir ļoti plašas komisijai un kopējas intereses projektu pievienošana vai izslēgšana ir eh, komisijas kompetencei. Un jāsaka, šī joma ir ļoti dinamiska, tā ātri attīstās. Mēs apzināmies, ka ir eh, nepieciešams ļoti elastīgs instruments, tāpat nepieciešama juridiskā skaidrība un paredzamība investīcijām. Tāpēc mums ļoti uzmanīgi vajadzētu domāt par kompetenci kontrolas mehānismiem. Nesku. Lielas paldies Antonesku kundzei. Tagad uh, eh, Rozvahas kundze, Prodī, pēc tam Linda Makeivana, kas aizstās Vitorio Prodī. Lielas paldies priekšēdētāji. Diemžēl Prodī kungs nevarēja ierasties eh, šo pēcpusdienu, bet uh, viņš man lūdza pavēstīt sekojošo komitejas locekļiem. Mēs uzskatām, ka uh, ātru uh, plašjoslas interneta tīklu izmantošana nodrošinās labākus pakalpojumus un ļaus pārvarēt digitālo plaisu Eiropā, ja tīpaši lauku apvidos. Komisijas priekšlikuma pielikumā ir runa par platjoslas pakāpumiem, kas tiktu uzlaboti mūsu iedzīvotājiem. Taču uh, Mums ir arī dažas bāžas par to, kas ir uzsvērts pielikumā, proti netiek uh, izteiktas atšķirības par prioritātēm. Ir jāatcerās, ka platjoslas internets un um, pakāpoņu infrastruktūra iespējams ir nodrošināta, uh, īsti nav noteikts, kas uh, pēc komisijas domām ir prioritārs. Izskatot eh, citas Eiropas eh, politikas jomas, piemēram, komisijas eh, paziņojumus par reģionālo politiku, um, digitālā um, darba kārtība Eiropai un pārējie mērķi, ir ļoti būtiski visus šos elementus apvienot. Īsti nav skaidrs, vai tiek nodrošināts budžets tā saucējumajiem uh, Eh, prioritārajiem projektiem, piemēram, GMS, vajadzētu noteikt, eh, kuri tad ir sabiedriski nozīmīgākie projekti, un tos nedrīkst pēkšņi atmest kaut kādas kaprīzes dēļ. Tāpat arī vajadzētu piešķirt prioritāti infrastruktūras projektiem, kur ir runa par viedtīklu apvienošanu, lai varētu uh, eh, adaptēt tos visiem mūsu reģioniem. Tāpat arī mēs varētu uzsvērt uh, ātra interneta nodrošināšanu visiem, nodrošināt uh, interneta un komunikāciju pakāpojumus, tāpat arī nodrošināt, lai uh, ekonomikā tiktu mazāk izmantots uh, ogleklis. Tāpat arī ir jādomā par to, kāpēc ir pievērst uzmanība tikai e-veselības aspektiem. Ir uh, jānodrošina uh, Sistēmiska, dinamiska sabiedrība ir jānodrošina zināšanu, paraugu prakses apmaiņa ekonomikā. Šai, ap, šai pieeja ir jābūt visaptverošai. Komisija šiem projektiem ir piešķīrusi daudz līdzekļu. Prodīkungs uh, uzdod jautājumu, vai šie līdzekļi nav pārāk lieli, ņemot vērā noteiktos mērķus. Ītre komiteja atteicās nodrošināt eh, brīvu viesabonēšanu telekomunikāciju sektorā. Tajā pašā laikā tiek piešķirti ļoti eh, plaši līdzekļi tādām nozarēm, eh, kurām varbūt vai, vairs nav tik plašu nākotnes perspektīvu. Kā mēs varētu nodrošināt, lai tiek ievērota parauga prakse? kā mēs varētu nodrošināt, lai 9,2 miljārdi eiro netiktu neliederīgi izšķērdēti vienas dienas laikā. Es domāju, ka strādājot šajās augsto tehnoloģiju jomās, patiešām vajag padomāt, kur tiek eh, ieguldīti naudas līdzekļi. Mana personīgā pieredze rāda, ka valsts e, sektors, diemžēl, pavada ļoti daudz laika pieņemot lēmumus, kur vajadzētu investēt, un pa to laiku privātais sektors ir pavērzies jau tālu uz priekšu. Tieši tāpēc mums vajadzētu rūpīgāk par to padomāt. Es uzklausīju Rosikunga teikto par pacientu datiem. Es domāju, ka mums vajadzētu pies, būt piesardzīgiem attiecībā uz šādām milzīgām uh, in, informācijas tehnoloģiju schēmām. Manā pašā valstī pacientu datu digitalizācija izrādījās ļoti uh, laikietilpīgs un ļoti dārgs projekts, kas beigās izgāzās. Es domāju, ka mums vajadzētu pameklēt eh, jēgu visā šajās darbībās. Nav nekādas jēgas iztērēt miljardiem eiro, lai digitalizētu visu šo informāciju tikai dažu cilvēku dēļ. Manuprāt, tas nebūtu labākais eh, naudas tērēšanas mērķis šajā pašreizējā ekonomikas stāvoklī. Es zinu, ka attiecībā uz veselības direktīvu ir panākta ļoti plaša vienošanās, bet tomēr mums vajadzētu būt rūpīgākiem attiecībā uz šādu lēmu pieņemšanu. Nākamā runātāja Anda Rozbaha. Paldies, priekšēdētāji. Es izsakos Janas Kutakis vārdā, kur diemžēl nevarēja piedalīties šīs dienas sanāksmē. Anna eh, kopumā apsveic komisijas priekšlikumu un uzskata, ka tas ir liels solis uz priekšu ceļā uz vienoto tirgu. Viņa arī atbalsta referenta viedokli, ja runa ir par to, ka tādējādi varētu nodrošināt labākus ēveslības pakāpojumus, neiejaucoties dalībvalstu kompetencē priekšlikumi plašākai pārobežu sadarbībai attiecībā uz receptēm, pacientu datiem un um, mobilo fono, telefonu izmantošanu un arī televīzijas izmantošanu varētu ļaut uh, pilsoņiem Eiropas Savienībā saņemt labākus un arī ātrākus ārstēšanas pakāpojumus. Tāpat arī runa par tādiem pacientiem, kas cieši no retām saslimšanām, lai uh, Eh, tie varētu piekļūt eh, ārstu pakāpojumiem citās valstīs, ietāpot viņiem gan laiku, gan naudu. Tāpat arī ir jānodrošina savstarpējā sadarbība dažādās IT sistēmās veselības sektorā. Dažkārt pat vienas valsts ietveros var rasties problēmas, ja ir runa par uh, medicīnas analīžu rezultātiem, un uh, var parādīties arī citi izaicinājumi, ja runa par eh, pārobežu sadarbību, tāpēc referenta teiktais ir jāatbalsta. Tāpat arī ir jānodrošina eh, minimālais datu līmenis attiecībā uz pacientu datiem. Ir jāpārvar problēmas, lai varētu labāk, eh, lai varētu uzlabot Eiropas medicīnas sistēmu. Uh, Tāpat arī tiek atbalstīta vienota identifikācijas koda izmantošana visiem pilsoņiem. Esmu no valsts, kur mēs arī mēģinājām digitalizēt eh, pacientu datus. Jāsaka, ka šāda sistēmas ieviešana ir ļoti sarežģīta. Tāpat arī saskaramies ar kādu citu problēmu. Ja jūs esat labs hakeris, tad eh, nav nemaz tik sarežģīti iekļūt šajā sistēmā, redzēt, ar kādām slimībām cilvēki slimo, tāpat arī piekļūt uh, personas datiem. Manā valstī jau esam saskārušies ar šādām problēmām. Kaut gan uh, digitālās informācijas sistēma nav nemaz veca. Tieši tāpēc mums vajadzētu labāk saprast, kā mums vajadzētu strādāt pie šī jautājuma. Es, protams, saskatu arī potenciālu, piemēram, ja jūs ciešat no kādas retas slimības, un visā Eiropā ir tikai pāris profesoru, kas varētu jūs izārstēt, tad jūs noteikti iegūsiet no šīs sistēmas, bet mums vajadzētu tomēr būt piesardzīgiem. Paldies! Paldies Annai Rozvahai, tagad došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Lūdzu. Much, Paldies, priekšādētāji. Pirmkārt, Vēlētos pateikties eh, godāmam deputātam par viņa atzinumu. Es vēlētos pateikties arī visiem, kas runāja par viņu pausto atbalstu mūsu priekšlikumam. Es vismaz sapratu tā, ka viņi to atbalsta. Runājot par šiem komentāriem, jūs izteicāt bažas par deleģētajiem aktiem. Es, eh, diemžēl, nevarēšu detalizēti izklāstīt šo uh, vispārējo saprašanos starp padomu un parlamentu par deleģētajiem aktiem, bet uh, es gribētu paskaidrot, kāpēc mēs vēlamies izmantot deleģētos aktus. Kā jau Makēvenas kundze minēja, te ir runa par uh, modrumu. Mums ir jāsaprot, ka pēc desmit gadiem iespējams mums nāksies uh, pieņemt lēmumus par citām prioritātēm. Mums ir jāatcerās, ka informācijas tehnoloģija joma ļoti strauji attīstās. Pirms pieciem, desmit gadiem daudzi no mūsdienu uzņēmumiem īstenībā nemaz nepastāvēja. Tieši tāpēc ir ļoti grūti plānot turpmākajiem 15 gadiem. Mums ir vajadzīgs tāds instruments, kas būtu pietiekami viegli pārveidojams un tālāk grozāms. Mums ir vajadzīgi deleģēti akti, lai mēs saprastu, kas īsti notiek konkrētajā situācijā. Tagad eh, runājot par šim, šim, līdz, šim līdzsvaru meklēšanas eh, efektiem, es varētu pieminēt arī Makēvins kundzes minēto, proti, ka ir vajadzīgs vairāk informācijas par līdzsvarošanu. Mums ir eh, daudz informācijas par uh, novatoriskiem finanšu instrumentiem. Mēs zinām, ka um, krīzes laikā un valsts finansējuma um, sarukšanas periodā ir ļoti svarīgi nodrošināt šādus mehānismus. Mums, mēs esam ieguldījuši pusmiljardu eiro uh, riska sadalīšanas mehānismā, tāpat arī ir 6 miljardi eiro, kas tiek piešķirti saskaņā ar šo mehānismu. Tātad te ir runa par šiem eh, līdzsvarošanas kritērijiem. Esam eh, aprēķinājuši šos, šīs faktiskās investīcijas. Mēs redzam, ka platjosla paņems vismaz 7 miljardus eiro šajā pakotnē, un kopējie izdevumi būs apmēram 50 miljārdi eiro. Vai tas nav par daudz? Deputāts, uz, deputāti uzdeva jautājumu. Ja jūs vēlētos eh, dubultot šo mūsu budžetu, mēs būtu ļoti priecīgi, jo mēs uzskatām, ka tas ir par mazu. Ir jāatcerās, ka eh, šis finansējums ir patiešām liels, ir jāatcerās, ka privātais sektors ir gatavs investēt ļoti daudz, piemēram, platjosas internetā. Mums ir jāatcerās, ka uh, Mums ir ļoti daudz mērķu, piemēram, 30 megabaiti līdz 2020. gadam, tāpat arī pusē no pilsoņiem ir jānodrošina platjoslas internets pavisam drīz. Mums noteikti ir jāpanāk ļoti daudz mērķi. Runājot par vidi, ir vairāki pakāpojumi iekļauti pielikumā, kas eh, tieši attiecas uz vidi. Tie ir runa par viedajiem uh, Uh, Skaitītājiem tāpat arī mums ir jādomā par enerģijas patēriņu. Mums ir uh, jāatcerās arī par piesārņojumu samazināšanu. Manuprāt, esmu atbildējis uz uh, lielāko daļu no jautājumiem, kas tika uzdoti. Kā mēs izvēlējāmies šos atšķirīgos projektus, kas ir pieminēti pielikumā. Mums bija trīs dažādas pieejas. Pirmkārtām, vai šis projekts attiecas uz visiem, vai tas eh, jau ir izmēģināts kā pilotu projekts, un vai to varēs eh, mm, ātri piemērot praksē. Lielas paldies jums! Ir jāsaka, ka uz mūsu komiteju šis jautājums attiecas ļoti daudzās jomās, gan uh, klimata jomā, gan veselības jomā, gan vīdes jomā. Tieši tāpēc mums vajadzētu arī pārdomāt, vai nevajadzētu uzaicināt uz mūsu komiteju Neliju Krūsu, komisāri, kas ir atbildīga par digitālo darba kārtību. Ir skaidrs, ka daudz no šiem jautājumiem attiecas arī uz digitālo darba kārtību, un jāsaka, ka pašlaik Mēs esam varbūt dažus no šiem jautājumiem mazliet piemirsuši, un tāpēc mums vajadzētu vairāk par tiem padomāt. Līdz ar to diskusijas esam slēguši par šo jautājumu. Varbūt es varētu dot vēlreiz vārdu Rosikungam, kas ir šī atzinuma sagatavotājs. Paldies priekšsēdētāji, domāju, ka jūs uh, izteicāt ļoti labu priekšlikumu. Uh, gribu pateikties komisijai par ļoti skaidro nostāju. Jūs teicāt, ka tādos jautājumos kā deleģēti akti, eh, jūs tur paredzat zināmu darbību. Mēs eh, pārunāsim šo jautājumu ar ēnu referentiem. Esmu gatavs pieņemt kolēģu grozījumus, izvērtēsim tos. Gribu sniegt divas pavisam īsas atbildes. Eh, Makēvens kundze norādīja, ka mēs pārāk daudz uzmanības vēršam tieši uz palīdzību veselības jomā, un e, jūs, jums ir zināms bažas par datu drošību. E, jums ir taisnība. Mēs e, šeit prasam vadlīnijas, kādas norādījums, kas būtu līdzīgi dalību valstīm, bet jautājums par to, cik tālu mēs ejam attiecībā uz šiem datiem, tur jau būs jālēm tam, kam būs šis pilnvars, varbūt, ka tiem būsim mēs. Uh, Katru dienu miljoniem Eiropas pilsoņu pārvietojas. Viņi atrodas ārzemēs, citā valstī, varbūt citreiz uz īsu laiku periodu, bet ja viņi saslims, tad eh, šāds digitāls atbalsts, in, informācijas sniegšana, piemēram, par dažādām alerģijām vai nepanesamībām vai asins grupu eh, vai tam līdzīgām lietām, tas viss ir fundamentāli svarīgi. E, e ja tīpaši runājot par orgānu Eh, eh, donoriem un to iespēju izmantošanu. Te nedrīkst zaudēt eh, iespējas vienkārši tāpēc, ka nenotiek laicīga informācijas koordinācija. Es nezinu, cik daudziem interesē personīgā informācija, teiksim, cik, cik, cik, cik daudziem interesē kāda cilvēka asins grupa vai kas tam līdzīgs. Es nedomāju, ka te kāda lobby varētu kaut ko gribēt panākt un kādam ir nepieciešama informācija par uh, citiem par kādām, kādas zāles viņi lieto. Es šajā gadījumā kā prioritāti izvirzītu pašu cilvēku, tātad to, kas cieš no kādas saslimšanas. Tāpat arī valsts administrācijas joma, lietu kārtošana tur arī tas ir svarīgi. Tos es varu atbalstīt. Paldies uh, Rozbachs kundzei Jūs arī minējāt vairākus bāžu punktus, bet domāju, ka mēs varētu to atrisināt, ja mēs izdarītu tādu saprātīgu izvēli, ja tiktu izstrādāt precīzāki kodi. Runāt par pārrobežu veselības aprūpi. Varbūt netik daudz pacienti dodas citās valstī, uz citām valstīm ārstēties, bet, ja cilvēks atrodas, teiksim, turismu vai darba uh, iemeslu pēc eh, citā valstī, nu viņš saslimst, tad tomēr viņam palīdzība nepieciešama. Antonesko kungs arī teica, ka viņš iesniegs grozījums par eh, vidas informācijas kopīgu izmantošanu. Es pilnībā piekrītu tam un tāpat arī domāju, kā nepieciešams maksimāli izmantot līdzekļus, kas ir pieejami. Piekrītu arī kolēģim Lindam. Es esmu gatavs pieņemt arī komentārus par iespējamām prioritātēm, ja kādām tēmām varētu piešķirt tādu prioritārāku lomu. Un pirmajā ēnu referentu sapun sanāksmē mēs varam pārnāt šo jautājumu. Ko es tomēr gribētu palūgt? Jānolemj, ko mēs gribam pakļaut deleģētiem aktiem, vai mēs gribam, lai būtu šeit uh, konkrēts pilnvars un kompetences parlamentam, vai arī mēs to stājam komisijai bet es ceru, ka mēs varēsim nonākt pie kopīga viedokļa. Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš 9. Eh, aprīlī 2012. Balsosim savukārt 25. Eh, aprīlī. Pēc tam šis eh, atziņas nokļūs ITRE komitejā un tur lēmums tiks pieņemts tikai novembrī, kā man informē. Un uh, Plenāra sēdē laikam balsosim 2013. Eh, gada janvārī. Tas nozīmē, ka mums ir pietiekami daudz laika, lai par šiem tematiem diskutētu arī ar komisāriem, un jo, jo īpaši komisāri, kas ir atbildīgi par digitālo darbu kārtību. Liels paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir 20. Eh, un Te ir runa par um, pamatdirektīvas īstenošanu. Garcija Burges pagājuši gada pieteicās, ka viņš vēlētos prezentēt šo jautājumu, cik tālu ir uh, nonākusi šīs direktīvas īstenošana, un tagad uh, dosim vārdu komisijas pārstāvjiem prezentācijai. Lūdzu. Thank you, thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. And, uh... Paldies, un īpaši paldies par iespēju man šodien uzstāties par atkritumu direktīvu. Kā jūs zināt, šī direktīva ir pamats atkritumu likumdošanai Eiropas Savienībā, un tās uh, ieviešana ir uh, liels izaicinājums atkritumu eh, nozarē ir vieni no grūtāk eh, risināmajiem pārkāpumiem Eiropas Savienībā. Es minēšu dažas galvenās prasības eh, par atkritumu pamatdirektīvu. Nosaukšu izaicinājumus, kādi mums ir, un arī apskatīšu, kādas darbības mēs plānojam, lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem. Atkritumu likumdošanas ieviešana ir ļoti svarīga mūsu resursu efektivitātes darba kārtībā. Un e, šeit ir arī liels ekonomiskais potenciāls. Atkritumu pārstrāde ir ļoti dinamisks sektors, un pēc nesena pētījuma pilnīga atbilstība likumdošanai nodrošinātu 400 tūkstoši jaunas darba vietas un arī būtu liels potenciāls samazināt siltumnīcas gāzu emisiju. Šīs likumdošanas akts tika ieviests. Ja tas tiktu ieviests, tad uh, sekas būtu tādas, kā mašīnu skaitam samazinoties par 47 miljoniem. Ir eh, jautājumi, kas, eh, piemēram, direktīvas par elektroniskajiem atkritumiem, kas tiek īpaši regulēti, bet es runāšu par pašvaldību atkritumiem, eh, par rūpnieciskajiem un lauksaimniecības atkritumiem. Pirmkārt, pēc daudzuma eh, šis ir apmēram viena trešdaļa no kopējā atkrituma daudzuma Eiropas Savienībā. Otrakārt, pašvaldību atkritumi ir ļoti labs eh, rādītājs eh, statistikai, jo mums ir eh, laba statistika ilgā laikā un kad ir izveidota efektīva sistēma, kā vadīt pašvaldību atkritumus, tad arī visi pārējie atkritumi, ieskaitot rūpnieciskos, ir daudz vieglāk kontrolējami. Tagad par direktīvu saturu. Tā kā šis ir ļoti sarežģīts dokuments, tad es minēšu tikai divus galvenos noteikumus e, - hierarhiju un e, profilaktisko mērķi. Hierarhija ir galvenais direktīvā, jo tā nosaka, kādas izvēles izdarīt dalību valstīm pēc eh, hierarhijas profilakse ir vislabākā izvēle, pārstrāde ir nākamā un eh, izgāstos vai sadedzināšana ir eh, hierarhijas beigās kā sliktākā alternatīva. Tad ir mērķis, kurš attiecas uz pašvaldību atkritumiem, ko rada mājasaimniecības, uh, Tas ir direktīvā formulēts un pamatā liek dalību valstīm pārstrādāt 50% no municipāliem atkritumiem līdz 2020. gadam. Mums ir laba statistika par atkritumu vadību, kā es teicu. Es sagatavoju eh, slaidu eh, ar eh, statistikas datiem par situāciju 2009. gadā, bet par nelaimi ir tehniskas grūtības, tātad jūs eh, saņemsiet šo informāciju uz eh, papīra. Šajā lapā ir redzami dati ar Eurostat korekciju, un ja jūs eh, redzat, ja jūs apskatāt šo lapu, tad 2009. gadā atkritumu izgāstuvēs, kas ir sliktākā izvēle atkritumu hierarhijā, bija galvenā eh, un eh, galvenā daļa atkritumu vadības sistēmā un uh, tajā nonāca 38% atkritumu. Bet Eiropas Savienības vidējais pārstrādes rādītājs nebija tālu no 15%, un 42% tika pārstrādāti 2009. gadā statistika eh, rāda atšķirības starp dalību valstīm un eh, var izdalīt eh, trīs valstu grupas. Pirmkārt, ir grupas, kurā izgāstoties nonāk mazāk nekā 20% atkritumu un pārstrādā 80%. Beļģija, Dānija, uh, Eh, Luksemburga, Nīderlande, Austrija un Zviedrija ir šajā grupā. Un eh, šīs grupas varēs arī viegli ieviest atkritumu hierarhiju atbilstoši direktīvai. Bet eh, problēmas ir, ka daužām šīm valstīm ir sadedzināšanas jauda pārāk liela un tā varētu traucēt atkritumu pārstrādēji. Tad ir valstis ar vidējiem rezultātiem, kur izgāstojas nonāk 20 līdz 65 procenti - Spānija, Francija, Īrija, Itālija, Portugāle, Slovēnija. Šīm valstīm noteikti vajadzēs uh, uzlabot savas uh, sistēmas, un bez tam vajadzēs risināt dažas esošās vietējās un reģionālas problēmas, eh, kas eh, dažos gadījumos ir ļoti smagas. Un beidzot ir eh, grupa, kas ir trešajā vietā. Nu, šajā grupā mēs atrodam visas 12 grupas dalību valstis, izņemot eh, Sloveniju, un arī Grieķijai ir tāds pats eh, līmenis kā eh, jaunajām valstīm, un tur izgāstojas nonāk vairāk nekā 75% atkritumu. Un šīm valstīm vajadzēs būtiski mainīt, pārprojektēt savu atkritumu uh, Um, vadības uh, sistēmu un uh, atteikties no uh, izgāstojuma kā no galvenā atkritumu kontrolas veida. Kas ir jādara, lai novērstu atšķirības? Protams, nevar piedāvāt nekādas ātras un vieglas risinājumus, bet ir vairāki uzdevumi Ja direktīva tiek pienācīgi transponēta visās dalību valstīs, tad mēs varēsim arī virzīties tālāk. Termiņš bija 2010. gada decembris, bet par nelaimi dažas dalību valstis vēl nav ieviesušas šo direktīvu un notiek eh, lieta izskatīšana par pārkāpumiem. Tātad mēs ceram, ka dažos mēnešos visas valstis uh, transponēs šo direktīvu. Tad ir jautājums, vai pasākumi faktiski atbilst direktīvai, un mēs skatīsim šo jautājumu gadu otrajā pusē, un ja vajadzīgs, tad nākamajā gadā mm, sāksies pārkāpumu procedūras. Bez tam dalību valstīm ir jāpievēru, jāpieņem atkritumu uh, profilakses un kontrolas programmas, kas ir galvenais pasākums, kā ieviest eh, direktīvu veiksmīgi. Tāpēc komisijai būs svarīgi pārbaudīt, eh, kā eh, šie plāni tiek veidoti un ieviesti. Par nelaimi komisijai nav iespēju pilnībā izpildīt šo uzdevumu, jo atkritumu kontrolas uh, programmas eh, tiek gatavotas reģionālajā līmenī, un to ir simtiem, un tās visas būs jāpārbauda. Tāpēc tiek izskatītas vairākas iespējas, kā uzlabot mūsu kontrolas eh, eh, jaudu. Mēs nācām pie secinājuma, ka būtu vieglāk paļauties uz esošo iestādi nekā veidot jaunu uh, aģentūru, un sadarbība jau notiek, un tuvākajā laikā mēs strādāsim pie veida, kā vērtēt eh, atkritumu eh, kontroles efektivitāti. Un mēs arī veicinām eh, labākās prakses apgūšanu. ir eh, skaidrs, ka nodokļi par izgāstuvēm var, ir viens no visefektīvākiem mehānismiem, kā uzlabot atkritumu kontroli. Pieredze dalību valstīs ar labākiem rezultātiem eh, to parāda ļoti skaidri. Tagad mēs beidzam pētījumu un mēs eh, mēģināsim motivēt eh, dalību valstis ar sliktākiem rezultātiem, lai tās vairāk lietotu ekonomiskos instrumentus. Tāpat arī ekonomiskās krīzes un taupības eh, laikā atkritumu kontrole varētu uh, dot eh, pašvaldībām un reģioniem papildus ienākumus. Ir eh, skaidrs, ka Eiropas eh, Savienības fondi, īpaši reģionālais un kohēzija fonds, var būt ļoti svarīgi atkritumu vadības sistēmas uzlabošanā. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka, lai fondi tiktu lietoti konkrētiem mērķiem uzlabot atkritumu kontroli. Un ir arī eh, svarīgi, lai nauda tiktu eh, saprātīgi iztērēta un lai tiktu uzlabota atkritumu likumdošana. Finansējumam, kā ir noteikts eh, plānā, ir jāpieš, finansējums ir jāpiešķir vairāk eh, hierarhijas eh, pirmajiem pasākumiem un mazāk jaunām izgāstuvēm. Arī mm, finansu eh, schēmā ir paredzēts izveidot mehānismu, kā pārbaudīt, vai projekti, uz kuriem ir iesniegti pieteikumi, ir daļa no atkrituma kontroles plāna atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai. Un tas arī ir viss, ko es gribēju šodien pateikt. Un es eh, tagad eh, varētu arī eh, turpināt tālāk ar jautājumiem. Liels paldies Garsijam Burgis kungam par ļoti plašo prezentāciju. Ir arī daži starp jautājumi, es tos noteikti arī uh, ļaušu uzdot, un tad jums izdosies arī, būs iespēja arī uz tiem atbildēt. Rausvakas kundze, Karls Hainz Florens, Juta Hauga, Zēverkungs. Sāksim ar Ānu Rozbahu. Paldies. Paldies, priekšēdētāji! Eh, paldies par jūsu mm, plašo prezentāciju, par paldies par jūsu personīgajiem viedokļiem. Man šis eh, temats ir ļoti svarīgs. Esmu no Dānijas, un tā tad atbilstu uh, uh, vienai no uh, šīm uh, labajām valstīm. Uzskatu, ka atkritumi nav tikai atkritumi, bet arī resursi. Kāds ir komisijas viedoklis par uh, efektivitāti vai arī tās trūkumu dažās valstīs? attiecībā uz atkritumu pamata direktīvu, ja ir runa par eh, jūras atkritumiem un it īpaši, eh, kā cīnīties pret to, lai atkritumi no upēm nenonāktu okeānos. Nākamais, kā komisija mm, vēlas turpmāk īstenot eh, atkritumu otrreizais pārstādes direktīvu, lai nodrošinātu, ka atkritumi tiek uzskatīti par resursu arī jaunajās valstīs. Paldies Rosbehas kundzei. Tagad vārds Karlam Haincam Florencam un pēc tam Jūta Hauga. Es vēlētos vienkārši uh, lūgt, lai tiek atbildēts uz manu rakstveidā uzdoto jautājumu. Paldies, skaidrs, tēt jūtē haugai vārds. Es vēlējos uh, atsaukties uz komisijas pārstāvi teikto. Viņš uh, teica, ka Viņa prāt būtu saprātīgi, ja tiktu izveidota atkrituma apsaimniekošanas aģentūra. Vai komisija jau ir izveidojusi tiesisko pamatu šādai aģentūrai? Vai arī varbūt komisija jau ir izteikusi grozījumu uh, Eiropas atkritumu aģentūras pamata noteikumos? Es vēlētos teikt, ka esmu pret šāda veida priekšlikumiem. Uzskatu, ka komisija šos eh, savus pienākumus uzņemties policista lomu attiecībā uz eh, direktīvu īstenošanu, uz atkrituma tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs, vienkārši grib atdot kādam citam. Jūs vienkārši šeit atturaties un vēlties izveidot eh, atkritumu aģentūru vai arī grozīt kādas aģentūras uh, pienākumus. Kā jūs to redzat? Es gribētu to saprast. Paldies uh, Haugs kundzei, tagad vārds Zēberkungam. Paldies priekšādātāji. Es vēlētos pievienoties Jutai. Es esmu pret uh, šādu atsevišķu aģentūru izveidi. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai, ko tā līdz šim ir paveikusi, lai uh, atbalstītu dalībvalstis sasniegt eh, kopienā noteiktos mērķus. Tātad es gribētu dzirdēt, kāda ir bijusi praktiskā un arī tehniskā palīdzība. Protams, ir eh, runa šeit par dažādu tīklu izveidi, lai varētu viens no otra mācīties, tieši runājot par atkritumu apsaimniekošanu. Tāpat arī ir jāatcerās par kohēzijas fondiem, reģionālajiem fondiem, kas tiek izmantoti šādu mēķu sasniegšanai. Komisija noteikti par to ir informēta, tātad ir runa par šīm sliktākajām valstīm, tika pieminēta Bulgārija, bet šķiet, ka šīs valstis neizmanto fondos pieejamo naudu. Šī nauda ir uz galda, bet neviens to neņem. Es gribētu dzirdēt no komisijas puses, vai eh, komisijas pārstāvi nevarētu apsēsties pie viena galda ar Rigī pārstāvjiem un uh, mēģināt eh, izdomāt, kā šos līdzekļus varētu izmantot. Šai valstī īstenībā nekas nav jāmaksā. Tai vajadzētu vienkārši izmantot pieejamos līdzekļus. Te ir runa arī par Grieķiju, te ir runa par līgumiem, kas ir vērti uh, eh, miljārdus eiro. Un kāda jēga tad būs no aģentūras, kas tad tai būs jāveic? Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties uz uh, Mm, to, ko tad eh, Hāna kungs un Patočņika kungs šeit varētu ieteikt. Galu galā šeit ir runa par svarīgiem jautājumiem. Paldies Rihardam Sēveram. Tagad došu vārdu Nikolijus kungam un pēc tam Morgunaitis kundze. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων στα επόμενα θέματα. Ε, ήθελα να ε, πω ότι προέρχομαι από μια... Paldies, es gribētu runāt zaļo vārdā. Es esmu no valsts, kura ir viena no sliktajām pēc rezultātiem. Es eh, gribētu saprast, cik ilgi mums eh, vajadzēs vēl gaidīt. Mums ir eh, jādomā, kāda tad ir šī krīze. Mums uh, vajadzētu saprast, kā mēs tiksim ar to galā. Tāpat arī es gribētu redzēt, kā izskatās šie konkrētie pānti, vai mums nevajadzētu tos grozīt. Galu galā ir arī daudz darba pie uh, atkritumu glabātāvju veidošanas, tāpat mums arī jāatcerās par vienošanos, kas tika panākta. Ir jāatcerās, ka ir jāizmanto Eiropas Savienības līdzekļi un uh, ir jāturpina darbs pie jau iesāktā. Es uh, gribētu, lai komisija um, paust arī savu ietekmi. Lielas paldies Margunētas kundzei. Tagad Margunētas kundzei. Paldies priekšsēdētāji, gribu pateikties komisijai par prezentācijas pārstāvu Lietuvu. nāk no valsts, kurai nav īpaši labi rezultāti attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, un uh, man ir žēl, ka dati ir tādi, kā tie ir, bet, uh, lai nu kā, manā valstī notiek daudz diskusiju, mēs domājam par to, kāpēc sistēma nedarbojas, un uh, es gribētu jautāt komisijai, Kādus jautājumus jūs parasti saņemat no šīm 12 jaunajām valstīm par šo direktīvu? Vai ir kādas sistēmiskas problēmas? Un uh, kādus argumentus min dalība valstis? Kāpēc tās nespēja ieviest šo sistēmu? Janos uh, kundzei vārds, kungam vārds. Két kérdést szeretnék feltenni. Man būtu divi jautājumi komisijas pārstāvim. Pirmais. Nu, kas notiks attiecībā uz eksportu? Ir veikti pētījumi 22 dalību valstīs un arī dažās šo valstu kaimiņu valstīs. Pirms gada tika sagatavots ziņojums. Te ir runa par pārobežu atkritumu transportu par to, ka viena piektā daļa no šī transporta notiek uh, nelikumīgi. Mans jautājums būtu, ko komisija ir mm, paveikusi iepriekšējā gada laikā un ko tā plāno darīt uh, tuvākajā nākotnē, tātad vai tiks gatavots kāds priekšlikums. Tāpat arī uh, saskaņā ar iepriekšējo gadu informāciju var redzēt, ka dalību valstīs atkritumu uh, ražošanas apjomi eh, gan pieaug, gan arī sarūk. Pēc 2008. gada atkrit, saražotā atkrituma apjoms ir sarucis par 8%. Un jautājums ir, vai šeit ir runa par eh, krīzi, kas ir devusi šādu ietekmi, vai arī atkrituma pārstrāde norit labāk. Jūs savā ziņojumā pats sev esat uzdevis šādus jautājumus, un es gribētu jums jautāt, vai jūs varat eh, dot atbildes attiecībā uz iepriekšējiem gadiem. Un eh, tāpat arī es gribētu zināt, kādi pasākumi tiek veikti attiecībā uz atkritumu um, sadali un arī uz um, otrreizēju pārstrādi, ko komisija dara šīs lietas labā. Lielas paldies, tagad Frīda Brepholca. Paldies, eh, priekšsādātāji. Man ir liels prieks, ka esam saņēmuši kādus eh, skaidrus statistiku no komisijas. Ja pareizi atceros, tad eh, pārskatot šo direktīvu mēs aplūkojām šos jautājumus un papildus desmit jaunajām dalību valstīm, kurām iespējams būs nepieciešams nedaudz vairāk laika, lai sasniegtu mērķus, ir septiņas valstis, tā saucamās vecās dalību valsts, kurām rādītāji ir tad, tad Grieķija, Spānija, Portugāli un Īrija. Zemvidējiem rādītājiem tās ir valstis, kuras neizpilda savus uzdevumus pārāk labi. Uh, Jūs jau ievadā teicāt, ka šīm valstīm ir jānodrošina mērķu sasniegšana, ir jāievieš direktīva, vairāk kā 400 tūkstoši darba vietas varētu šeit tikt radītas. Un es vienkārši domāju, uz ko šīs valstis gaida, kur tad ir problēma. Tām, šīm valstīm konkrēti ir nepieciešama šīs darba vietas, un tāpat laikā tās nedara neko, lai ieviestu, lai transponētu šo direktīvu. Tāpēc, uzklausot komisiju, Šķiet, ka tā runā par uh, vairāk tiesību aktiem, par labākas prakses izplatīšanu. Un kā ir uh, ar šiem uh, atkritumu poligoniem? Mēs kopš 70. gadiem Flandrijā tādus jau izvēršam. Un kā var gadīties, ka citas valstis nav spiestas šos pasākumus veikt? Un visbeidzot, gribu pasīt komisijai, vai to rīcībā ir kāda reģionāla statistika, piemēram, Beļģijā ir Flandrija, Flandrija un Valonijas daļa, tās ir tām ir autonomas varas iestādes attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, un es gribētu redzēt kaut kādu reģionālu sadalījumu šiem cipariem, ja iespējams. Paldies, Brepols kundzei vārds. Chairman, I have a question concerning the, the... Paldies. Saka Gibranda kungs, es gribētu zināt, kāda ir uh, privātā sektora loma. Uh, ceļās resursu cenas un uh, atkritumus bieži vien uzskata kā par ļoti vērtīgu resursu, nevis tik daudz par atkritumiem. Ir milzīgas investīcijas, riska kapitāla ieguldītāji ar vien vairāk uzmanību vērš uz atkritumu pārstādes industriju, tā tad pastāv ļoti liels biznesa iespējas manuprāt, tas varētu pātrināt Eiropas Savienības atkritumu tiesību aktu ieviešanu, un man interesē, ko komisija dara, lai veicinātu privātā sektora līdzdalību, un vai Eiropas investīcija banka arī ir iesaistījusies, jo bieži vien ir nepieciešams lielas investīcijas, lai varētu radīt tūkstošiem darba vietu, kas, eh, nu, jāsaka, gaida, lai tiktu radītas. Lielas paldies! Tagad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim, lai viņš varētu atbildēt uz jautājumiem. Thank you, Mr. Chairman. I'll do, uh, I'll do my... Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos uh, paveikt visu, kas ir manos spēkos. Man, protams, šis garais uh, jautājums saraksts liekas tomēr diezgan apgrūtinošs. Es vēlētos eh, atbildēt uz šiem jautājumiem tādā pašā kārtībā, kādā tie tika uzdoti. Es ceru, ka neielaidīšu šeit kļūdas, jo, manuprāt, jautājumi tika uzdot ļoti strauji. Pirmais jautājums, ko uzdeva Rozvahas kundze. Jūras atkritumi vai tos izraisa slikta Eiropas Savienības atkrituma tiesību aktu īstenošana. Jā, noteikti tā ir. Jāatcerās, ka ir atkritumi, kas dažādu iemeslu dēļ uh, izmūk, izbēg no uh, atkrituma apsaimniekošanas sistēmām un nokļūst jūras vidē. Protams, ja tiktu labāk īstenota atkritumu apsaimniekošanas likumdošana, mēs varētu izvairīties no tik lieliem atkritumu daudzumiem jūrā. Tāpat arī tika uzdots jautājums par uh, atkritumu apsaimniekošanas potenciālu, it īpaši, ja runa par resursu efektivitāti, Un eh, savā prezentācijā es jau norādīju, ka atkritumu apsaimniekošanas eh, tiesību aktu īstenošana ir eh, neatņemama daļa resursu, e, resursu efektivitātes starp kārtībā. Tiek lēsts, ka ietaupījumi, ko varētu gūt no šādas labākas īstenošanas, ir 72 miljardi eiro gadā, kas ir tiešām milzīga summa. Florence kungs atsaucās uz uh, jautājumiem, ko viņš ir iesniedzis rakstveidā. Pirmais attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kā tā tiek īstenota vai interpretēta dalību valstīs transponējot direktīvu. Mēs ļoti labi apzināmies, ka šeit ir dažas problēmas. Esam kontaktējušies ar dažām dalībvalstīm. Kā jau minēju savā prezentācijā, mēs veiksim pilnu atbilstības pārbaudi. Skatīsimies, kā ir īstenoti transponēšanas pasākumi, un eh, šo darbu sāksim veikt eh, mazliet vēlāk šogad. Tajā pašā laikā mēs eh, uzsāksim arī pārkāpumu procedūras. Otrs jautājums, ko uzdeva Florence kungs, tas uz pašpietiekamību. Tātad te ir runa par konkurenci starp valsts uzņēmumiem un privātajiem uzņēmumiem atkrituma apsaimniekošanas jomā. Atkritumu pamata direktīvā nav iekļauti īpaši nosacījumi runājot par šo problēmu, taču mūsu kolēģi konkurences ģenerāla direktorātā pēta, vai šie noteikumi, kas ir izveidoti dažās valstīs, atbilst Eiropas Savienības konkurences tiesībām. Un nākamais jautājums, kas attiecas uz atkritumu aģentūru. Es šo jautājumu apskatīju savā prezentācijā. Pašlaik mēs neuzstājam uz jaunas atkritumu aģentūras vai iestādes izveidi. Mēs esam nolēmuši tuvāk sastrādāties ar Eiropas vīdes aģentūru. Tas pats jautājums tika uzdots arī no Haugas kundzes puses. Mēs neesam nolēmuši, mūsu plānos nav uh, neko grozīt regulā, ar kuru tiek izveidota Eiropas vides aģentūra. Uzskatām, ka saskaņā ar tās pašreizējo mandātu šī aģentūra var paveikt ļoti daudz, lai kontrolētu situāciju dalību valstīs. Šis darbs mums palīdzētu mūsu uh, pienākumu veikšanā, uh, mēs varētu darboties kā līgumu sargs, lai pārbaudītu atbilstību Eiropas tiesībām. Protams, mūsu mērķis nav deleģēt šīs mūsu pamatfunkcijas nevienai citai iestādē. Tika uzdots arī uh, kā cits jautājums Ko komisija dara, lai nodrošinātu, ka tiktu izmantots vairāk līdzekļu, lai varētu atbalstīt um, atkrituma apsaimniekošanu dalībvalstīs? Es uh, varu apliecināt, ka mēs patiešām sadarbojamies ar Regio uh, ģenerāla direktorātu, lai nodrošinātu, ka vairāk līdzekļu tiktu piesaistīts eh, atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu īstenošanai. Uzskatu, ka mums eh, izdosies panākt progresu šajā jomā. Tāpat arī Kriskolijos kungs uzdeva jautājumu par situāciju Grieķijā. Grieķija noteikti ir uzskatāma par vienu no valstīm, kas eh, darbojas vissliktāk šajā jomā Eiropas Savienībā. Vajadzētu samazināt eh, atkritumu izgāstuvi izmantošanu. Mēs eh, neuzskatām, ka tuvākajā laikā pasākumi, kas nav atkrituma izgāstuves, būtu vai izmaksātu vairāk. Mums ir jādomā par resursiem, kas ir pieejami atkritumu apsaimniekošanai Eiropas Savienībā. Tāpat arī Morkunaitis kundze uzdeva jautājumu, kāpēc jauns dalībvalstis saskaras ar grūtībām, īstenojot uh, atkritumu tiesību aktus. Skaidrs, ka jaunām dalībvalstīm tas ir liels izaicinājums. Dalībvalstīm, kurām pašlaik ir labākie rezultāti šajā jomā, bija vajadzīgi 20 gadi, lai tās uh, būtu tās tur, kur tās pašlaik atrodas. Jaunajām dalībvalstīm vajadzētu izmantot citu dalībvalstu pieredzi. Uzskatu, ka saņemot Eiropas Savienības finanšu palīdzību, tās varēs virzīties uz priekšu visnotaļ strauji. Eirostat jau gatavo aktualizētu statistiku par atkritumu apsaimniekošanu un šķiet, ka tikai viena gada laikā dažas jaunās dalībvalstis, kā piemēram Polija, Slovākija, ir panākušas patiešām ievērojumu progresu atkritumu otrreizējās pārstrādes jomā. Azerkungs uzdeva jautājumu. Taču, diemžēl, nevaru izlasīt to, ko pats esmu sev atzīmējis. Tāpēc pievērsīšos nākamajam jautājumam, un varbūt Azerkungs varētu uzdot vēlreiz savu jautājumu, un tad es būtu par to ļoti pateicīgs. Nākamais jautājums to uzdeva Brepelses kundze. Kāpēc šī situācija ir tikpat slikta arī vecajās dalībvalstīs? Jā, taisnība ir vairākas vecās dalībvalstis, kuras ir iekļautas grupā ar vidējiem rezultātiem, taču jāatcerās, ka atkrituma pamatdirektīva ir jauns tiesību akts. Termiņš direktīvas transponēšanai beidzās 2010. gada decembrī un saskaņā ar iepriekšējiem tiesību aktiem netika uzstādīti nekādi otrreizējās pārstrādes mērķi, netika noteikti uh, juridiski saistoši mērķi atkritumu hierarhijai. Tika uzdots arī jautājums par reģionālo statistiku. Dažās dalībvalstīs ir tīpaši uh, Bēļģijā mēs zinām, ka eh, Flandrijā un Valonijā tiek gatavotas atsevišķas atskaites Eirostat vajadzībām, taču dažās dalību valstīs pat, ja pastāv šāda um, reģionālā statistika, kopējā statistika tomēr tiek konsolidēta. Pēdējais jautājums, ko uzdeva Igala Brandīkungs. Ko mēs darīsim, lai stimulētu privāto sektoru? Mums šķiet, ka privātajam sektoram nav vajadzīgs īpašs stimuls. Atkrituma apsaimniekošana ir uzņēmēja darbība. Tas nozīmē, ka privātajā sektorā ir vajadzīgs, um, vajadzīga laba regulē, regulējošā vide, ir vajadzīgs labs regulējums, Un vienīgais, ko mēs varētu darīt, lai atbalstītu privāto sektoru, ir nodrošināt, lai atkrituma apsaimniekošanas direktīva tiktu pareizi piemērota. Paldies! Došu vēlreiz Zaderkungam, lai viņš atkārto savu jautājumu. Paldies! Man kā politiķim eh, tas noteikti ir pārbaudījums uzdot eh, jautājumu divas reizes. Es īstenībā uzdevu divus jautājumus, nevis vienu. Pirmais jautājums - kādus pasākumus komisija ir plānojusi veikt, lai vērstos pret nelegālo transportu, nelegālo atkritumu transportu? Uh, kā pamatojumu es devu to, ka mēs esam veikuši analīzi un 22 eh, valstīs ir atklājies, ka pārobežu transports viena piektā daļa no šāda pārobežu transporta tiek veikta nelegāli. Otrs jautājums attiecās uz eh, ziņojumu, kas eh, tika publiskots pagājušā gada janvārī. Šajā ziņojumā ir runa par atkritumu sarežošanu un atkritumu otrreizēju pārstrādi. Un šajā ziņojumā tika minēts, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu atkritumu ražošana pieaug. Un vidējais līmenis 2006. un 2008. gadā ir samazinājies tāpēc, ka Eh, četras dalībvalstis ir uzlabojušas savus rezultātus. Visām pārējām dalībvalstīm ir vērojams eh, atkritums, atkritumu ražošanas pieaugums. Tāpat šajās analīzēs parādās, ka iespējams šos rezultātus varētu saistīt ar krīzi finanšu sektorā, varbūt arī uh, varētu vainot eh, cita veida atskaišu sniegšanas metodiku. Un uh, es gribēju jums jautāt, vai jūs pats esat uzdevuši sev šādu jautājumu, kā mēs varētu izvairīties no uh, atkritumu ražošanas pieauguma. Vēl daži gribēju uzdot papildu jautājumus. Juta Hauga. Es atvainojos. Man vienkārši tikko norādīja, ka Mēs drīz beigsim runāt par atkritumu jautājumu, un es eh, gribēju lūgt, lai tiek sniegt atbilde uz Vitorio Prodi uzdoto jautājumu. Jūsu sarakstā tas ir minēts kā trešais punkts. Potočnika kungs, komisārs Potočniks, jau ir mēģinājis sniegt īsu atbildi uz šo jautājumu. Taču, uh, diemžēl, šī atbilde mani neapmierina. 20. janvārī viņš teica, jā, komisija veiks kaut kādas pārbaudas. Te ir runa par um, iepakojuma direktīvas pārstrādi. Tātad te ir runa par uh, direktīvu, kas balstās uz uh, jau iepriekš pieņemtiem tiesību aktiem. Komisija ir veikusi arī konsultācijas un uh, Es gribētu dzirdēt, kas ir panākts attiecībā uz uh, iepakojumu no plastmasas. Te es runāju par plastikātu maisiņiem. Mēs visi zinām, ka te ir runa par patērētājiem. Es gribētu dzirdēt, cik tālu ir nonākusi komisija uh, vai direktīva tiek pārskatīta un um, cik ilgi mums būs jāgaida uz tās pārskatīšanu. Paldies Jutai Haugai. Došu vārdu Krisolijas kungam vēlreiz. Un pēc tam vēl Rihards Sēbers, vai es kādu piemirsu? Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, tā ir interesanta diskusija šis jautājums par atkritumu hierarhiju. Es gribētu tikai atsaukties uz otro jautājumu. Varbūt jums ir saraksts a, a, ar tām valstīm, kas ir transponējuši šo direktīvu. Un vēl man ir jautājums par procedūru. Vācijā komisija augustā sniedz atbildes šo jautājumu pagājušā gadā. Un Vācijā bija problēma attiecībā uz atkritumu hierarhijas noteikšanu un uh, atbilstības nodrošināšanu. ņemot vērā arī sadedzināšanas iespējas, bet tā tika kategorizēta kā pārstrāde bet eh, komisija iebilda pret to un aicināja pārskatīt šo jautājumu, bet vai Vācija kaut ko ir mainījusi, vai arī komisija ir kāda informācija? Paldies, Berkungam, kam vārds. Uz eh, manu jautājumu īsti neatbildēja, te ir runa par to, ka it kā notiek kaut kāds darbs, šķiet, ka arī uz otro jautājumu netiek sniegtas atbildes. Uh, Pa vidu es plašsaziņas um, līdzekļos lasu, ka te Jānīkungs runā par atkritumu aprakšanas iespējām. Ir jāatcerās, ka atkritumus vajadzētu tomēr uzskatīt par resursu un nevajadzētu tos aprakt. Ir jāatcerās, ka atkritumi ir viens no galvenajiem resursiem tika runāts par 450 eh, eh, tūkstošiem darba vietu, ir runā arī par automobīļu izmantošanas samazināšanu, ja tā ir tik eh, liela un svarīga iespēja, kāpēc tad mēs to neizmantojam. Es gribētu uzaicināt pie mums komisāru Patočņiku, lai viņš nāktu klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Ir jāatcerās, ka Dienvidu Itālijā atkritumu problēma ir sasniegusi jau tādus apjomus, ka Nav runa par resursiem, bet jau par cilvēku dzīvībām. Tāpat arī ir jāatcerās par nelegālu, nelegālām darbībām, kuras komisija gadiem ilgi ignorē. Pirmais, ko es gribētu ieteikt, ir uzaicināt atbildīgo komisāru. Vajadzētu viņam konkrēti uzdot jautājums, kāpēc nav ierosinātas pārkāpuma procedūras, kāpēc eh, reģionālajos fondos stāv miljoniem neizmantot eiro, uh, Es uzskatu, ka mums eh, vajadzētu darboties mazliet ātrāk, jo tādas eh, sarunas pie kafijas gāda, diemžēl, neko nedod. Paldies Rihardam Zēberam. Šķiet, ka neesmu piemērsis nevienu kolēģi. Gribētu dot vārdu tēt komisijas eh, pārstāvim. Lūdzu atbildēt uz visiem jautājumiem. Un Iespējams, ka arī uh, būs jāaicina atbildīgais komisārs, kā teica Rihards Zēbers. Thank you, thank you very much, and my apologies again. Paldies. Tā norāda. Un es vēlreiz atvainojos Bāzerkungam. Eh, eh, mēs zinām, mūsu nostāja ir zināma, mēs eh, esam eh, pievērsuši pietiekami lielu uzmanību eh, atkritumu apsaimniekošanai Eiropas Savienībā un mēs izdarījām pētījumu, pēc kura tika pieņemts likumdošanas priešlikums, bet par nelaimi pašlaik es nevaru neko vairāk pateikt. Tad par atkritumu ražošanas evolūciju. Es agrāk minēju, ka Eurostat veido statistikas datus, kas parādīs stāvokli 2010. gadā. Un liekas, ka Eiropas Savienībā ražoto atkritumu daudzums ir stipri samazinājies no 2009. līdz 2010. gadam. Mums nav eh, faktu, kas ļautu noteikt, kāpēc ir notikusi šī būtiskā atkrituma samazināšanās, bet acīm redzami ekonomiskajai krīzei varētu būt loma. Svarīgi ir zināt, ka um, atbilstoši atkritumu pamata direktīvai dalību valstīm ir jāpieņem atkritumu profilakses plānu līdz 2013. gadam un atkritumu apsaimniekošanas plāni būs galvenais instruments pamatdirektīvas e, ieviešanā un tāpat arī e, atkritumu programmām ir jābūt galvenajam mērķim uh, galvenajam instrumentam, kā samazināt dalību valstīs ražoto atkritumu daudzumu. Mēs jau sagatavojam vadlīnijas par profilakses programmām atkritumu samazināšanai, un mums ir ļoti eh, svarīgi eh, panākt eh, šo profilaksi, jo tā ir labākā iespēja atkritumu hierarhijā. Tad par uh, eh, Provikunga uzdoto jautājumu es baidos, ka uh, es baidos, ka es nevaru pašlaik dot konkrētu atbildi. Mēs vēl pie šī, uh, eh, ja mēs vēl strādājam pie ne, atkārtot nelietojamo plāstmasas eh, maisiņu jautājuma, un tā ir eh, skaidra prioritāte komisāram Potočņikam, bet ir grūti norādīt, kad tieši eh, būt, būs konkrēts likumdošanas priekšlikums. Bet uh, atkritumi, kas dabā sadalās, ir, tas ir svarīgs jautājums. Un mēs sāksim varbūt izpētes procesu par bioloģisko sadalīšanos, un tas būs uh, daļa no neoficiāla dokumenta par plāstmasas atkritumiem, pie kā mēs pašlaik strādājam. Bija jautājums par vācu atkritumu hierarhiju. Tas ir saistīts ar Evansa kundzes uzdoto sagatavoto jautājumu. Uh, un mēs, skatoties uz to, kā vācu likumos ir transponēta direktīva, esam arī sazinājušies ar vācu e, pāras iestādēm un, cik man ir zināms, likumdošana, kas ievieš e, atkritumu direktīvu, nav vēl pieņemta Vācijā, Es e, nezinu, vai dokuments, ko pieņems Vācijas parlaments, ieviesīs kādas e, izmaiņas šajā jautājumā, bet noteikti, ja ir grūtības e, ar veidu, kā atkritumu hierarhija ir atspoguļota Vācijas likumā, tad mēs noteikti uzsāksim eh, pārkāpumu eh, novēršanas procedūru. Pēdējais jautājums. Es nezinu, vai tas bija jautājums vai drīzāk eh, paziņojums, bet noteikti mēs skatāmies ļoti nopietni eh, visus jautājumus, kas ir eh, saistīti ar Eiropas Savienības atkritumu likumdošanas ieviešanu, un mēs daudz laika un resursu paredzam dažiem gadījumiem, kas tiešām ir ļoti svarīgi, un eh, arī atkritumu e, apsaimniekošanas krīze, e, ko minēja viens no runātājiem, tas ir labs piemērs. Paldies! Lielas paldies! Mēs e, noteikti runāsim arī ar atbildīgo komisāru par šo pēdējo punktu. Mums tam būs atvēlēts pietiekami daudz laika. Es vēlētos jums pateikties, vēlētos pateikties komisijas pārstāvim Un tagad varam pievērsties 21. darba kārtības punktam, kur mums būs iespēja runāt par vīdes eh, tiesību aktu īstenošanu. Ir jāatcerās, ka vīdas komitejā mums eh, ir eh, iespējas 5-6 reizes gadā uzdot jautājumus komisijai, un te jau ir iesniegti vairāki jautājumi. Uh, Florence kungs, vai jūs vēl gribējāt ko teikt? Jums ir kāds papildi jautājums? Tad otrais Otrais jautājums, Džila Evans jautājums, uz to jau ir sniegta atbilde. Vittorio Prodi jautājums arī ir atbildēts. Varam pievērsties ceturtajam punktam. Ester Delange, viņa nav klāt. Vai kāds viņu pārstāv? Rihards Zēbers, Florence kungs. Mans pirmais jautājums par atkritumiem ir atbildēts, bet es gribētu dzirdēt atbildi uz savu jautājumu par rīču. De Langes nav klāt, vai Satu Hassi ir klāt? Lūdzu, kolēģi, lūdzu. Εξαιτία τη οικονομική κρίση, φαίνεται ότι σε ορισμένε τουλάχιστον χώρε υπάρχει μία τάση. Ņemot vērā ekonomisko krīzi, dažās valstīs ir parādījusies tendence, ka vide tiek mazāk aizsargāta nekā pēdējo desmit gadu laikā. Un, protams, ka uh, to var konstatēt arī Grieķijā. Es uh, gribētu zināt, kas tiek darīts šīs lietas labā. Uh, Šķiet, ka mēs cenšamies visi apiet vidas aizsardzības pasākumus, cenšamies eh, ieviest dažādus ātros mehānismus eh, tiesību aktiem. Mums vajadzētu izvairīties no situācijas, kad eh, labi pieņemti tiesību akti netiek piemēroti ir jāatcerās arī, piemēram, par nelegālu būvniecību. Ko komisija dara, lai izvairītos no šādas eh, tiesību aktu vidas jomā apiešanas? Eiropas parlamentā mēs arī esam par to runājuši. Politiskos pasākumos bieži vien ir tā, ka vides aizsardzība ir tik svarīga, ka tās dēļ tiek aizmirsti pat citi politiski pasākumi. Galu galā mums nevajadzētu teikt atgriezties 50. un 60. gados, jo vēlāk mēs saskarsimies ar ļoti lielām izmaksām. Vai komisija ir kādi īpaši pasākumi attiecībā uz šo ekonomisko krīzi? Haugas kundze, sestais jautājums. Šis eh, jautājums ir uzdots kopīgi, te ir runa par budžetu 2012. gadam. Mēs gribam zināt, vai komisija patiešām personīgi ir apņēmusies veikt visas vajadzīgās procedūras un arī pārbaudīt eh, visas dalībvalstis. Tas būtu pirmais jautājums. Un otrais, vai mēs varētu izveidot eh, tādu datu banku, kur mēs varētu paši personīgi uh, piekļūt un apskatīties un saprast, kas tad īsti ir īstenots un kā vēl trūkst. Mēs visi zinām, ka sabiedrības spiediens eh, dažkārt var izrādīties eh, noderīgs, ja ir runa par vides pasākumu, vides tiesību aktu īstenošanu. It īpaši, ja ir runa par tādām dalību valstīm, kur ir grūti šādus pasākumus veikt. Es nezinu, vai kāds var sniegt atbildi šo jautājumu. Nu, varbūt tieši tas, kurš pašlaik neklausījās. Jā, nu varētu tā būt. Nu jā, paskatīsimies pavisam drīz, kas komisijai būs eh, piebilstams. Eh, pēdējais jautājums, tas ir Rīča un Karls Šliters un Satū Hasī šeit ir jautājumu uzdevēji. Η εφαρμογή της ε, οδηγίας REACH είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά... REACH eh, direktīvas īstenošana ir ļoti izšķiroša. Šķiet, ka bieži vien pirmajās īstenošanas fāzēs var saskatīt ļoti lielus trūkumus. Mums ir apmēram 20 tūkstoši dažādu dosieju, Un 2009. gadā tika sniegti dati, ka ir konstatēts, ka 50% šo dosie ir atklāti trūkumi. 2010. gadā tie bija 54%. Tāpat arī ir konstatēts, ka ir ļoti daudz problēmu. Un mans jautājums ir šāds, vai nevarētu kaut ko darīt lietas labā, it īpaši pirmajā posmā, tad, kad eh, tiek izvērtēti šie dosie. Tāpat arī es gribētu zināt, kas tiek darīts attiecībā uz ierobežojumiem. Šķiet, ka komisija nav iesniegusi nekādus priekšlikumus par tiesību aktiem attiecībā uz kandidātu sarakstiem. Pašlaik ir tikai 74 vielas, kas ir iekļautas. Varbūt komisija varētu nedaudz pātrināt rīču īstenošanu. Mums ir radies iespējas, ka šī pirmā fāze nav visai efektīga. Eh, Florence kungs vai vēlas uzdot kādu papildu jautājumu. Viņš pašlaik nav tāpā. Mišels, eh, Mišela Rivazī arī ir uzdevusi jautājumu par rīču. Okay, dann keine weitere Frage mehr, dann. Ja nevienam nav nekādu papildu jautājumu, tad es došu vārdu komisijai, lai tā sniegtu atbildes uz šiem uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu. German, um, Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, pārstāvu juridisko lietu uh, nodaļu. Uh, Vīdas ģenerāldirektorātā atbildēšu uz 5.6. jautājumu, daļai 4. un mans kolēģis uh, atbildēs par rīču jautājumiem. Uh, Hasī kundzes eh, jautājums ir līdzīgs Skoldies kunga jautājumam. Eh, vispārējais dabas jautājums par eh, ekonomiskās krīzes ietekmi uz vīdas tiesību aktu īstenošanu. Mēs te varam izdalīt divus apakšjautājumus. Viens ir finansējuma trūkums Eiropas Savienības tiesību aktu ieviešanai, un otrs - izmaiņas vietējos nacionālos tiesību aktos lai ekonomiskā attīstība varētu kļūt vieglāka. Pār pirmo par šo finansēšanas eh, jautājumu mums nav nekāda īpaša monitoringa sistēma, lai uzraudzītu, vai līdzekļi tik tiešām tiek izņemti no vidas eh, aizsardzības jomas un vai tam ir kaut kāda reāla ietekma uz īstenošanu. Mums ir tādi anegdotiski pierādījumi. Mēs redzam, ka ja inspekcijām ir mazāk finansējuma, tad uh, rodas problēmas ar, piemēram, Natūra 2000 vietu uzraudzīšanu. Ja mēs saņemam šādu informāciju, mēs varam pārbaudīt, vai atbilstība tiek nodrošināta vai nē. Nevajadzētu aizmirst, un tas arī pārunāts jau iepriekš, ka ir liels Eiropas Savienības finansējums pieejams. 2011. gadā komisija ir pieņēmusi paziņojumu par uh, reģionālo politiku un tās devumu ilgtspējīgas izaugsmas nodrošināšanai Eiropā līdz 2020. gadam norādā dalību valstīm, ka jāizmanto Eiropas finansējums, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību, labāku pārvaldību, zaļinātāku publisko iepirkumu un tā tālāk. Tā tad nauda ir pieejama. Bieži vien arī ir pierādījumi, ka līdzekļi ir labi izmantoti. Gribu atsaukties uz ziņojumu, ko izstrādājas reģio ģenerāldirektorāts. Bieži vien problēma ir tāda, ka dalība valsts neizmanto līdzekļus, un piemērs ir Grieķija. 260. Uh, gadījums par nelegālām, uh, nelegāliem uh, atkritumu poligoniem Grieķijā. Tātad tur bija runa par poligonu sakārtošanu, absorpcijas eh, koeficients Grieķijā ir 80%, tātad līdzekļi ir, bet netiek izmantot, un komisija cenšas darīt tagad saistībā ar atkritumu poligoniem un uh, ūdens attīrīšanas problēmām. Tiek izmantota jau esošā darba grupa, lai palīdzētu Grieķijas varas iestādēm izmantot vairāk Eiropas Savienības finansējumu. Tātad, kā es teicu, līdzekļi ir pieejami, bet kaut kādas pārvaldības eh, problēma pēc līdzekļi tiek izmantoti. Vai arī, piemēram, Sofijā ir iespējama arī atkrituma poligonu krīze. Tur milzīgi pieauga atkrituma apjoms. Gan reģiona ģenerāldirektorāts, gan arī Eiropas centrālā banka nodrošinās, ne, investīcija banka nodrošinās vairāk kā 280 miljonus ieguldījumiem Dažkārt mēs redzam, ka, dalība, ka līdzekļu samazinājums nerada būtisku ietekmi, bet tāpat laikā nepieciešams rūpēties, lai dalība valsts izmanto finansējumu. Ja valsts nespēja to darīt, kā piemēram Grieķijas gadījumā, mēs cenšamies pēc iespējas izmantot šo nesen radīto darbu grupu, izmantot līdzekļus. Tātad tik tālu par finansēšanu, par juridiskām problēmām. Atkal Grieķija jācitē. Arī citās dalību valstīs mēs uh, dzirdam, ka arī apvienotajā karalistē ir jāstrādā pie birokrātijas mazināšanas. Mums ir jāsako tam, kas notiek. Apvienotās karalists ministrs paziņoja, ka tiek veikta reforma, bet. Pārskata Eh, procesu vada cita struktūra, nevis vidas ministrija. Tātad jāuzmanās. Uzmanības novēršana no vidas ekonomiskā problēma dēļ var būt diezgan bīstama. Un ekonomiskā izaugsma un vidas aizsardzība nebūtu neiet eh, pretēji viena otrai tātad. Arī ekonomiskās krīzes apstākļos izaugsmē jābūt ilgspējīgai. Un šo principu komisija visos līmeņos cenšas arī nodrošināt. Tā, tā tik tālu piektais jautājums, tālāk par sesto jautājumu. Haugas kundzes jautājums. Uh, man ir uh, liels prieks parasti atbildēt uz šādu tipu jautājumiem, bet, nu, labi, jociņas pie malas. Uh, Mēs tagad aktīvāk darbojamies eh, pārkāpumu procedūru jomā. Vides ģenerāla direktorātā nu jau ir eh, vairāk kā tūkstots gadījumu bijuši, tūkstots lietas un eh, dažās lietās. Dažkārt pilotu projekti ir 35% šo gadījumu un Vides ģenerāla direktorāts ļoti aktīvi darbojas pārkāpuma procedūras, procedūras jomā. No 60 lietām mums ir četras lietas, kuras tagad ir izvirzītas tiesā, kur ir paredzētas soda sankcijas. Tur ir Beļģija, Luksemburga ir izvirzīta un divas lietas ir pret īriju attiecībā uz uh, lauku plānošanu un septiskiem tankiem. Esam izmantojuši jaunu iespēju, ko parāda Lisabonas līgums, lai sodīt tās valsts, kuras netransponē direktīvu. Mums bija divas lietas pret Poliju attiecībā uz gaisa piesārņošanas direktīvu un jūras aizsargāšanas direktīvu, un, kā jau tik minēts iepriekš, mums iespējams būs vēl septiņas lietas, kuras aprīlī tiks izvirzītas pret dalību valstīm par to, ka nav, pār, nav transponēta atkrituma direktīva. Tā tad notiek darbība, spēcīga darbība attiecībā uz pārkāpumiem. Ņemot vērā iepriekš teikto, vidas ģenerāla direktorātā mēs apmēram esam 50 cilvēki. Mums ir pārstāvi no dažādām tehniskajām grupām. Tur darbojas ne tikai uh, juristi, bet eksperti. Ja mēs uh, skatāmies uz, piemēram, World Genetics situāciju, tad mēs iesaistam atkal citus uh, speciālistus, bet mēs runājam par 500 miljoniem iedzīvotāju Eiropas Savienībā, un pārkāpumu procedūra, kurā gadījumā būs apsvērsta tikai ļoti mazu daļiņu. Kā mēs varētu labāku īstenošanu nodrošināt? Jūs zinat, ka īstenošana ir prioritāte manam komisāram, viņš to vairāk kārt ir minējis. Ceru, ka līdz nākošajai nedēļai, trešdienai, komisija būs pieņēmusi paziņojumu par vīdes eh, likuma īstenošanu Un šī komiteja arī iesaistīsies šajā darbā. Ieviešana tik tiešām kļūst arvien svarīgāka. Ieviešanai jānotiek divās līnijās, divās jomās. Pirmā tā tad ir zināšanu joma, zināšanu aktīva izplatīšana, otrais ir īstenošana un reaģēšana. Mēs pilnībā piekrītam Haugas kundzei, ka aktīva informācijas izplatīšana ir ļoti labs veids, kā dot lielāks pilnvars pilsoņiem, likt spiedienus dalību valstīm, un tāpēc arī paziņojumā, ja tas, protams, tiks apstiprināts komisāru kolēģijā kā plānots, tad liels uzsvars būs likts tieši uz dalību valstīm, lai tās daudz vairāk informācijas parādu tīmekļa vietnēs, kā jau tas ir, piemēram, par eh, peldūdeņiem, Natūra 2000 objektiem, tāpat tās eh, citiem, tātad, lai eh, tiktu izlikt informācija in, internet vietnēs. Tāpat arī uz uh, piesārņojumu atļauju izsniegšanu un pieļaujumiem sliekšņiem, tātad tāda veida informācija arī. Un arī, kā jau es teicu, par peldūdeņiem ir jāieliek uh, internet vietnēs uh, šī informācija par peldvietām, par ūdens uh, kvalitāti. Mēs pilnībā nodrošinam atbilstību prasībām. Mēs gribam prasīt dalību valstīm, lai tās izplat vairāk informācijas pilsoņiem un lai pilsoņi paši būtu aktīvāk iesaistīti labēšanā pret savām valdībām. Uh, runājot par vidas likuma ieviešanas uz, uzraudzīšanu. Piemēram, atkrituma poligonu ziņā tas ir jāizvērš aktīvāk. Tāpat vajag stiprināt inspekcijas iestādes, atkal tas attiecināms uz atkritumu apsaimniekošanu, tāpat jāstiprina uh, sūdzību iestiešanas mehānismus nacionālā līmenī. Ir jā, piemēram, tas ir darīts, gribam veicināt arī labāk piekļuvi tiesu sistēmai, vidas jautājumos un lai būtu labāka partnerības ar dalību valstīm un lai liktu vairāk piespiest veicināt dalību valsts finansēt to, kas ir noderīgs vidas ziņā. Tātad tās ir tās idejas, kas būs iekļauts paziņojumā. Noslēgumā gribu minēt konkrētāku problēmu attiecībā uz komisijas pašas caurskatāmības baidos, ka šajā punktā komisijas nostāja ir šāda, ka datu bāzes, kas tiek izmantotas pārkāpumiem, pārkāpumu procedūrām, tā nav publiska. Tātad šie dati tiek izmantoti dalību valsts apsūdzēšanai, un tur ir īpaša piekļuva dokumentiem, tātad es baidos, ka tā nav tā informācija, ko brīvi varētu sabiedrība piekļūt, un uh, mēs nevaram teikt, ka jums ir, mēs varam dot jums tādu piekļuvi datu bāzē. Bet, ja ir jautājums par informācijas izplatīšanu un veicināšanu, tad, uh, protams, tas jau ir atkal cits uh, politiskais aspekts. Tātad līdz ar to esmu atbildējis uz 5 un 6 jautājumu. Nezinu, vai jūs gribat, lai es ķertos tagad pie jautājumu par rīču, vai jūs gribat vēl kāds cits jautājums apskatīt. Bitte zum Thema Reach. Uh... Par Reach. Ausku... Lielas paldies par šo ļoti skaidro un īso atbildes sniegšanas veidu, un tagad varam pievērsties Reach. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, my name is Bjorn Hansen from the Paldies, uh, es esmu no ķīmisko vielu uh, nodaļas, un es atbildēšu uz trīs uh, rīču jautājumiem. Mums jau par rīču ieviešanu ir izvērties dialogs, esmu pateicīgs par to. Trīs jautājumi, tātad ir viens ir par izvērtēšanu, otrs par ierobežojumiem un viens par apstiprināšanu. Visi trīs jautājumi, ja es tos tā īsi apkopoju ir jomas, kurās progress nav bijis tik ātrs, kā būtu gribēts. Un, ja man ļoti īsi būtu jāatbild, tad jā, tik tiešām mēs uzskatām, ka ir iespējams progress vai arī vairāk piestrādāt būtu nepieciešams, bet tomēr kaut kas jau arī tomēr ir panākts. Bet uh, parunāšu sīkāk par katru no šīm trim jomām un atbildēšu konkrētāk uz jautājumiem. Sākot ar novērtēšanu Pirms uh, atbildus pašu jautājumu domāju, ka būtu noderīgi norādīt, ka Eiropas ķimikālajā aģentūra Helsinkos, tā ir zinām kritērija, lai izvēlētos vielas, kurām ir jāaiziet atbilstības pārbauda. Tas nozīmē, ka aģentūra aplūko konkrētu vielu vai tā atbilst rīču informācijas sniegšanas prasībām. Izstrādājot šos kritērijus, aģentūra aplūkot tās lietas, tos dosie vielas, kurām ir vislielākais potenciāls, ka tās varētu būt neatbilstošas. Tātad tā vietā, lai vienkārši aplūkotu tīrus skaitļus novērtēšanas eh, ziņojumos, ir eh, jāzina, ka uzmanība tiek vairāk pievērsta tieši šīm potenciālajām neatbilstībām, un tāpēc šķiet, ka tāda ir vairāk. Tomēr neatbilstības gadījumi rīč direktīvai tik tiešām ir daudz, regulēja daudz, un tas rada bažas arī komisijai. Kaut gan gribētu teikt, tas nav pilnīgi negaidīt vai neparedzēt, ņemot vērā kāds reģistrācijas process un cik sarežģītas ir saistības, kas tiek liktas uz uh, nozari. Komisija ir prasījusi aģentūrai jau vairākus gadus šo novērtēšanu saglabāt tādu vispārīgu, bet izvērst arī atbilstības pārbaudi un nospraust to par vienu kā galvenajām prioritātiem aģentūras tuvāko gadu darbā. Tātad tā, tā tik tiešām ir ļoti prioritāra darba joma ķimikālajai aģentūrai. Tātad mēs šobrīd izskatām šo ļoti lielo neatbilstību jautājumu. Jāsaka, ka tas ir ļoti plašs darba lauks. Uh, Mēs ziņojam par saviem konstatējumiem, izsakam arī ieteikumus, ko komisija varētu darīt, ko varētu citas puses darīt rīč, review pārskatīšanas, rīču pārskatīšanas ietvaros. Rīču regulā ir paredzēts, ka ir jādefinē šis pārskats un tā mērķi līdz šī gada jūnijam. Tā tad jā, īsumā mēs arī Uh, uzskatām šo skaidru, šo statistiku par satraucošu un tāpēc apraukam, apskatām to visu arī rīču pārskatīšanas uh, kontekstā. Tālāk runājot par ierobežojumiem. Pirms uh, ķeros uh, pie progresa, kas tomēr ir sasniegts, gribētu norādīt, ka ir apņēmība no komisijas puses nodrošināt rīč eh, mērķu izpildi, nodrošināt uh, uh, sabiedrības veselības uh, aizsardzību, tāpat arī stiprināt konkurenci un inovācijas. Fakts, ka komisija līdz šim nav prasījusi izstrādāt ierobežojumu priekšlikums jauniem aizliegumiem, tātad vielām, kuras ir apskatīts jau iepriekš, tas nenorāda ne uz kādiem konkrētiem secinājumiem. Attiecībā uz vielām, kas varētu radīt nepieņemamu risku cilvēku veselībai. Bet varbūt nedaudz pastāstīšu, ko mēs esam tomēr panākuši pēdējo gadu laikā. Domāju, ka esam atbilstoši rīču prasībām veikuši pārējas ierobežojumu pasākumus, kas ir iekļauti lielā apjomā tieši ierobežojumu direktīvā. Esam izteikuši priekšlikums attiecībā uz ierobežojumiem rīču ietvaros. Tas attiec īpaši uz divām vielām. Akrimilēts ir viena no tām tā tika ievietota aizlieguma pielikumā un arī kadmijas, kas arī tika iekļaut šajā pielikumā. 2009. gada novembrī komisija prasīja Eiropas ķimikālajā aģentūrā izstrādāt aizlieg, ierobežojumu dosjē attiecībā uz dzīvesudrabu un mērierīcēm, un šobrīd šis darbs jau ir gandrīz pabeigts. Un tad mēs skatīsimies, kāda riska attiecīgi ir identificēti. Šī gada sākumā noteicām ierobežojums daudzām kancerogēnām un mutagēnām vielām, kuras arī toksiskas reprodukt reproduktīvai veselībai. Tiek ierobežota šo vielu lietošana produktos, ko patērē pat, cilvēki. Tāpat 17. pielikums tiek, ir ticis pielāgots. Viena lieta bija saistīta ar talātiem, un otrs, otra viela bija diohlorbenzīni. Tātad šīs divas vielas tika iekļautas šajā pielikumā. Tātad ierobežojuma process nebalstās, es atvainojos sakrunātājs, īsumā gribētu teikt komisija, tāpēc ir vērsusi uzmanību uz to, lai uh, pabeigt to darbu, kas vēl bija nepabeigts, vai arī kas vēl bija tā teikt jāsakopi, vai arī ko vajadzēja pārskatīt. Un jāsaka, ka tur diezgan liels darbs tomēr ir padarīts. Bet runājot par ierobežojumiem, jāatceras, ka ne tikai komisija nāk klajā ar iniciatīvām izstrādāt ierobežojumu uh, dosē Tās ir arī dalībvalsts, kurām kopīgi ar komisiju ir šī atbildība ierosināt ierobežojumu procedūras gadījumos, kad dalībvalsts konstatē, ka pastāv kāds nepieņemams risks. Ko esam novērojuši? Šīs dalībvalsts, protams, ir iesaistītas pašreizējo ierobežojumu ieviešanā un uzraudzībā un arī citos rīču elementos, un tāpēc šī iesaistīšanās Eh, šķiet tomēr ierobežo dalību valstu vēlmi ierosināt kādus jaunus ierobežojumus rīču ietvaros. Tālāk, ja es tagad pārēju pie apstiprināšanas un pie kandidātu vielu saraksta, te vajadzētu atcerēties vienošanos ar vicepriekšādātāju Tajāni un mūsu komisāru Patočniku, kas ierosināja mērķus, lai palīdzētu pātrināt satraucošu vielu identifikāciju šajā apstiprināšanas procesā atbilstoši tam, kā viņi vienojās 2010. gada martā. Tur tika norādīts, ka 136 vielas. Eh, tāds būtu šis skaits, mērķis kandidātu sarakstam līdz 2012. gadam. Un viņi arī vienojās, ka visas pašreiz zināmās vielas, kuras atbilst šiem kritērijiem, tās būtu līdz 2020. gadam jāiekļauj šajā kandidāta sarakstā. Tā tad ir nospraust ļoti skaidri mērķi, ko komisijas vicepriekšsēdētājs un komisārs vēlētos sasniegt. Ķimikāla aģentūras lomas spēcināšana un arī dalību valstu lomas spēcināšana šo vielu identificēšanā ir ļoti svarīga. Komisārs uh, rakstīja vēstuli pastāvīgiem pārstāvjiem un tur uzsvēra, ka komisija lielā mērā uh, balstās uz dalību valstīm, uh, kas izstrādās uh, šos dosie, šīs lietas, un uh, pēc tam tas nonāks pie Eiropas ķimikāla aģentūras. Tā tad ne tikai komisija, bet arī dalību valstīm ir uh, jāveic savs mājas darbs. Liels darbs ir paveikts jau, piemēram, Komisija kopā ar ķimikāliju aģentūru dažādās valstīs ir sākuši strādāt pie kopēja ietver, lai izvēlētos atbilstošas vielas, kuras varētu tikt identificētas kā ļoti bīstams vielas, un lai tās tiktu iekļautas šajā kandidāta sarakstā. Tāpat ir nospraust arī koordinācijas starp iesaistītajām pusēm riska pārvaldības uh, un apstiprināšanas jomā. Šai kontekstā ir veikts darbs pie vielu klasifikācijas, tātad tās vielas, kas ir karcogēnas, mutagēnas un toksiskas reproduktīvajai sistēmai, kurām ir kumulatīvs raksturs. Šis ir tas moments, kurā es abrīnoju tulku, saka runātājs, kur ir spējīgi šādus terminus pārtulkot citās valodās, un varbūt no nu, angļu valodas tas nevienmēr tik viegli, tāpēc es atvainojos iepriekš, ka minu šādus sarežģītus terminus, saka runātājs we've done work in trying to... Tāpat esam centušies arī paplašināt tā sauktās 57F vielas, kuras arī ir tikpat um, būtiskas. Tas rada ies, sinerģiju iespējas starp dalību valstīm, iespēju veidot partneru uh, savienības un izplatīt zināšanas un pieredzi. Tātad sākas dažādas sadarbības formas par dažādām vielām un vielu grupām. Tā rezultātā ir palielinājies kandidāts sarakstā iekļauto vielu skaits, tādu tendenci mēs esam novērojuši. Tas nenozīmē, ka esam sasnieguši šo 136 vielu mērķi. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu veicināt dalību valsts pātrināt darbu tomēr uzskatām, ka ir arī svarīgi, lai komisija un ķimikālija aģentūra demonstrētu mūsu apņēmību sasniegt kopīgo mērķi. Un komisija no savas puses jau ir lūgusi ķimikālija aģentūru izstrādāt um, dosie desmit lietām, kuras būtu augsts bīstamības vielas potenciāli, un attiecīgi tiek prasīts, lai aģentūra izvērtātu savus resursus, kas ir tās rīcībā, um, lai redzētu, vai ir iespējams apstrādāt vēl lielāku tos ieskaitu, nekā šobrīd ir pieprasīts. Esam lūguši uh, ķimikāla aģentūrai izstrādāt vēl 15 dosie uh, šī gada laikā. Visbeidzot, mēs arī intensīvi strādājam pie tā, lai sasniegtu mērķus, kas izvirzīti līdz 2020. gadam, un ceram, ka uh, Arī šis darbs šajā jomā ļaus mums arvien vairāk vielu iekļaut šajā kandidāta sarakstā. Es saprotu, ka šī bija gara atbildes trīs jautājumiem, kas tika uzdota mutiski šeit. Ja ir nepieciešams, es varu atgriezties pie vēl citiem jautājumiem, kas šeit nebija uzdoti, bet uh, katrā ziņā bija ļoti labi, ka šos jautājumus mēs rakstiski varējām jau laicīgi saņemt, un tas uh, eh, deva iespēju sagatavot atbildes. Paldies! Uh, Liels paldies par eh, šo detalizēto atbildi. Kriss Teivis ir pieteicies runāt, un es īsti nezinu, ko Karls Šlīters eh, gribēja teikt, eh, vicinot savu roku. Vai jūs gribat eh, ko teikt, Karl? Es biju akta seminārā, un es labprāt saņemtu šīs atbildes rakstveidā, ja tas ir iespējams. Jā, protams, mēs varētu to visu arī uzlikt uz papīra, protams, arī divpusējās sarunās. Vārds Dēvis kungam. Jā, es gribēju izteikt komentāru par to pašu. Tātad mēs uzskatām, ka šīs diskusijas par likumdošanas aktu piemērošanu ir ļoti svarīgas, bet, diemžēl, laika plānošana ir tāda, ka tas tiek vienmēr ielikts parlamenta darba nedēļas beigās, un līdz ar to ir ļoti maz apmeklētāju. Es eh, domāju, ka mēs varbūt varētu izteikt lūgumu, lai eh, šādas atbildes tiek sniegtas arī rakstveidā, un ļoti liela deputāta daļa noteikti to ļoti augstu novērtētu. Par rīču Es eh, gribēju uzdot tādu konkrētu jautājumu. Te ir runa par pirmo punktu, te ir runa par reģistrācijām, par, eh, par reģistrācijām, kas nav notikušas. Šķiet, ka šis skaitlis ir ļoti augsts. Nezinu, vai šeit eh, vienkārši nav mm, pabeigts kāds darbs, vai arī uh, vienkārši, vai arī tad te jau ir redzams apdraudējums videi un cilvēku dzīvībai un veselībai. Liels paldies, Deivis kungs, saka priekšādātājs tiešām labs priekšlikums attiecībā uz atbilžu sniegšanu rakstveidā. Varbūt mums vajadzētu par to runāt arī koordinātoru sanāksnē un noteikt mm, oficiāli. Mums vajadzētu padomāt, uh, kas īsti notiek ar mūsu eh, tiesību aktiem, ko mēs tik eh, skaisti pieņemam, bet mēs īsti nezinām, kā tie tiek īstenoti. Būtu ļoti labi, ja mēs saņemtu šādas atbildes arī rakstveidā. Lūdzu, kolēģi. Jā, es eh, vēlējos pavisam īsi atgādināt par to, ko uzdev arī Vāzī kundze attiecībā uz uh, atkritumu sadedzināšanu. EHA, Eiropas eh, ķimikāla aģentūra, ir izteikusi attiecīgus priekšlikumus. Tas ietilpst arī rīčs aptvērumā, bet principā jau šeit nemaz par to nav runa. Saskaņā ar datiem ir diezgan daudz atkritumu, kas tiek sadedzināti. Mēs labprāt eh, gribētu dzirdēt, kāds ir komisijas viedoklis. Tie ir vairāk nekā tūkstots tonu uh, eh, pelnu, kas rodas no šīs uh, atkrituma sadedzināšanas. Mēs gribētu dzirdēt atbildi šo jautājumu. Lielas paldies! Līdz ar to šo jautājumu uzdošanu varētu arī izskatīt par beigtu. Nē, Florence kunga jautājums. Astotais jautājums. Es gribētu lūgt, lai uz to tiek sniegt atbildi. Šķiet, ka vairāk uh, kolēģi nevēlas uzdot jautājumus. Es gribētu lūgt Henzina kungam, lai viņš atbild uz uh, šo jautājumu. Tātad uh, jautājumu, kas tika uzdots rakstveidā, ko uzdeva Karlshains Florens. Paldies! Sākšu ar to, ka salikšu visus punktus uz I, un pēc tam pievērsīšos arī pelniem un arī astotajam jautājumam. Par uh, pelniem es mēģināju koncentrēties ne uz kvalitātes jautājumu, bet uz atbilstību. Tātad uh, atbilde bija svarīga runājot par atbilstību. Tiešām ir daudz neatbilstības gadījumu, tas nozīmē neatbilstoši informācijas prasībām. Tas nozīmē, ka informācijas trūkst. Un nepietiek informācijas tā netiek nodota un tā tad šīs informācijas trūkums var ietekmēt eh, atkritumu apsaimniekošanu, bet, protams, rīč bija veidota tādā veidā, lai eh, informācijas prasības būtu minimāls. Tātad šeit nav runa par kvalitātes trūkumu šeit nav tik daudz runa par kvalitāti, bet par atbilstību. Un tieši pie tā mēs arī mēģinām strādāt komisijā pārskatot rīču. Start out with an apology. Uh, we were not able to invest. Par pelnu putekļiem Es eh, pašlaik vēl nevaru atbildēt jums detalizēti, jo man bija ļoti maz laika, lai iepazītos ar šo jautājumu. Bet es varu atbildēt vispārīgi un es apskatīšu šo jautājumu sīkāk. Eh, ko mēs noskaidrojām tad, tad JRC er mājaslapā? Eh, tad, Eh, ESIS, eh, Eiropas eh, informācijas sistēma par dažādām vielām, un pelnu putekļi ir tiešām reģistrēti atbilstoši 1993. gada regulai. Tajā laikā to nesauc par reģistrāciju, bet pašlaik pēc rīču terminoloģijas tā ir reģistrācija. Eh, pelnu putekļus reģistrēja Dāņu konsorcijas. Un apjoms netiek publiski ziņots, jo apjoms bija mazs, bet šāda reģistrācija ir. Un eh, tie tie fakti, kas ir mūsu rīcībā, un mēs apskatīsim vispirms eh, šo jautājumu ar mūsu kolēģiem uh, Eh, EKA, lai noskaidrotu, kas tālāk ir darāms. Un varētu būt atšķirības starp to, kas notika agrāk un kas notiek tagad. Un ja diskusija ar kolēģiem EKA rāda, ka būs jārunā ar dalību valstīm vai iestādēm, kas atbild par eh, minēto nozari, tad mēs eh, arī rīkosimies šeit tālāk. Par astoto jautājumu par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es neatkārtošu jautājumus, jo to ir daudz. Un es tikai apskatīšu atbildes. Ja mēs apskatām eh, sekas, kādas eh, rīč ir kādā veidā rīč ietekmē mazos un vidējos uzņēmumus, tad ir notikuši vairāki pētījumi par rīču darbību, un divi pētījumi apskata rīču ietekmi uz uzņēmumiem. Viens pētījums ir, tātad šos pētījumus sauc par tirgus un inovācijas pētījumiem, un tie apskata uh, mazos un vidējos uzņēmumus. Šo pētījumu rezultāti kopā ar e, informāciju, kas ir saņemta no e, citurienes, īpaši no direktora kontaktu grupas, kas 2010. gada beigās un 11. sākumā strādāja ļoti aktīvi un arī 2011. gada septembra reģistrācijas konference. Un arī šodienas konference par rīču īstenošanu mēs iegūstam informāciju no visām šīm konferencēm un arī no regulāriem kontaktiem ar interešu grupām ir nu, vairāk šādi kontakti. Mēs arī piedalāmies e, mazo un vidējo uzņēmumu nedēļā. Un tas viss ļauj izdarīt secinājumus par rīču ieteikmi uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un tālāk mēs arī vērtējam viņu atbilstību rīču prasībām. Atgriežoties pie koncepcijas viena viela, viena reģistrācija un jautājumā par eh, darba slodzi un birokrātiju. EKA atskaitījās par rīču eh, darbību un eh, saviem pienākumiem atbilstoši rīči līdz 2011. gada beigām, tad šeit atskaitē ir rakstīts, ka šī koncepcija viena viela, viena reģistrācija ir bijusi veiksmīga. 90% no reģistrācijām tika eh, izdarīta atbilstoši šai kārtībai. Lai gan ir dažas grūtības arī kopīgo uh, reģistrāciju iesniedzējiem. Mēs eh, redzam to no eh, kontaktgrupas darba rezultātiem, bet eh, mēs tomēr redzam, ka vielas tiek reģistrētas kopīgi. Šo jautājumu ļoti rūpīgi kontrolē komisija, EKA un kontaktgrupa, un šeit mēs esam izveidojuši risinājumus, arī saņēmuši atsauksmes no nozares. Šie risinājumi ir publicēti EKA mājas lapā un arī tie būs pieejami nākamajai reģistrācijai. Šie risinājumi veido vispārīgāku eh, kārtību, kā vispār ir jābūt informācijas apmaiņai par um, vielām un uzņēmumi mm, vienojas par to, kura viela būtu, eh, ar kādu nosaukumu šī viena viela būtu reģistrējama, bet um, būtu vēl jāstrādā pie datu apmaiņas un kopīgiem noteikumiem par pārskatāmību termiņiem, datu apmaiņu un pat informācijas tehnoloģijām, kas šeit būtu vajadzīgas. Direktoru eh, kontaktgrupa turpina darbu tieši pie šiem jautājumiem. Un tad pēdējais jautājums par rīču vērtēšanu Rīča vērtēšana ir paredzēts pabeigt līdz šī gada 1. jūnijam, un mēs strādājam pie šī termiņa komisijā. Šis vērtējums būs kā komisijas ziņojums padomēn parlamentam, tam arī būs pielikuma darba dokuments, un pēc tam notiks informācijas apmaiņa ar abām institūcijām un komisija paredz arī informācijas apmaiņu ar interešu grupām. E, mēs e, plānojam konferenci 24. septembrī un jau strādājam pie detalizētas programmas. Es ceru, ka jums tagad ir skaidrs apmēram kad ir gaidāms mūsu paziņojums par rīču vērtējumu un arī mūsu darba dokuments. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, tad es mēģināšu pie jums vēlreiz atgriezties. Lielas paldies par uh, detalizētajām atbildēm uz uh, mūsu uzdotajiem jautājumiem. Vēlreiz skatos uz kolēģiem Skatos uz abiem kolēģiem, kas atkal ieradušies telpā, bet eh, redzu, ka vairāk papildinātājiem nav. Līdz ar to esam pabeiguši šo darba kārtības punktu. Koordinātori noteikti izskatīs eh, Krisa Dēvisa priekšlikumu. Varbūt mēs varētu ieviest tādu procedūru, ka šīs atbildes tiek iesniegtas arī rakstveidā. Liels paldies visiem, kas izturēja līdz uzvarošajām beigām, un Tagad varam pievērsties nākamajam darbkārtības punktam. Tas ir pēdējais. Tas ir par nākamo uh, sanāksmi. Nākamā vidas komitejas sanāksme notiks otrdien, 20. martā no 15. līdz 18.30, trešdien no 9 līdz 12.30 un pēcpusdienā no 15. līdz 18.30 un ceturtdien 22. martā no 9 līdz 12.30. Līdz ar to šo sanāksmes slēdzu, vēlu visiem jauku vakaru un eh, tiem, kas šovakar lido uz mājām, arī eh, labu atgriešanos mājās. Paldies!